Now, good morning everybody. It's 15 uh, minutes past. But... Labrīt, ir jau 15 minūtes pāri deviņiem. Sāksim darbu. Vispirms jāapstiprina darba kārtība, vai ir kādi iebildumi, ja nav. Tad jāsaka, ka Ceturtais uh, darba kārtības punkts tiks izskatīts šo pēcpusdienu pēc 19. punkta. Tas ir um, ziņojums par pašējo stāvokli trialogā. Un tāpat vēl būs arī papildus divi balsojumi saistībā ar trialogas sarunām. Tagad uh, iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšana. Ja nav nekādu iebildumu līdz šās sanāksmes beigām saņemts, tad tiks uzskatīts protokols par apstiprinātu. Tālāk priekšsēdētāja paziņojumi. Šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, kā parasti. Un tagad ceturtais darba kārtības punkts pašreizējais stāvoklis notiekošajās trīspusējās sarunās, tātad, kā jau es paziņoju, ir pārcelts uz pēcpusdienu. Tagad pārējām pie piektā darba kārtības punkta viedokļu apmaiņa ar Mikaelu Gustafsonu, kurš sēž man pie kreisās rokas šeit prezidijā, un viņš ir FEM komitejas priekšsēdētājs par aspektā par uh, dzimumu līdztiesību un integrēšanu parlamentu komiteju darbā. Uh, Gustavson kungs um, daudz uh, strādā pie dzimumu līdztiesības ieviešanas gan parlamentā, gan arī ārpus tā. Un tātad, kā es teicu, mūsu šī rīta viesis ir FEM komitejas priekšsēdētājs, un es dodu viņam vārdu, lai viņš varētu runāt par šo ļoti svarīgo tematu. Liels paldies! Liels paldies par to, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi un es uh, tomēr uh, runāšu šorīt zviedru valodā, jo tā ir man dzimtā valoda, un man tomēr ir vieglāk tajā izteikties. Un tādēļ lūdzu uzlieciet visi austiņas, tie, kam nepieciešams tulkojums. Vēlējos vēlreiz jums pateikties par to, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Esmu uh, ļoti iepriecināts par iespēju jums pastāstīt par to, kā mēs strādājam pie dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas parlamentāro komiteju darbā. Dzimumu līdztiesības komitejā mums ir mm, divu ceļu pieeja dzimumu līdztiesības jautājumiem. No vienas puses mūsu komiteja ir atbildīga par to, ka jautājumi par dzimu, sieviešu tiesībām un uh, dzimumu līdztiesību atrodas uh, Eiropas Savienības darba kārtības uh, priekšgalā. Un no otras puses mēs cenšamies šos dzimumu līdztiesības aspektus integrēt visos, eh, visos eh, citos eh, politikas elementos. Lisabonas līguma astotajā pantā ir norādīts, ka Eiropas Savienība strādā pie tā, lai pārvarētu dzimumu nelīdztiesību visās politikas jomās, un tas ir arī mūsu komitejas darba tiesiskais pamats. Mums ir parlamentā izveidots sadarbības tīkls. Katrā parlamenta komitejā ir deputāts, kuram ir uzdots raudzīties par to, lai dzimuma līdztiesības aspekti tiktu integrēti komitejas darbā. Dažreiz šis jautājums ir grūti risināms, jo nevienmēr tas ir acīm redzami, kā dzimuma līdztiesības jautājums var iekļaut dažādos jautājumos, bet jānorāda, ka tas ir iespējams. Uh Līdztekus tam katru gadu mēs sagatavojam pārskatu komitejām par to, kā dzimuma līdztiesības mērķi ir īstenoti, kas ir sasniegts. Un mēs piedāvājam risinājumus parlamentā konstatētajām problēmām. Mēs arī sagatavojam rezolūciju, katru gadu par to, kā komiteja strādā pie dzimumu līdztiesības jautājumiem. Jāsaka, situācija dažādās komitejās ir ļoti atšķirīga. Mani ļoti iepriecina tas, ka jūsu komiteja ir iecēlusi komitejas priekšsēdētāju par atbildīgo dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā. manuprāt, ir ļoti būtiski paturēt prātā, ka mums šajā jomā ir jārāda paraugs citiem. Mums ir jāīsteno darbos mūsu skaistās deklarācijas. Un uh, ir ļoti būtiski, ja mēs tiešām vēlamies uh, sasniegt izvirzītos dzimumu līdztiesības mērķus, tad mums pašiem parlamentā vienmēr ir jāuzsver dzimumu līdztiesības aspekts. Ir daudz uh, lietu, ko komiteja varētu darīt dzimumu līdztiesības jomā. Man ir četri ierosinājumi. Pirmkārt, katrā komitejā ir iespējams apstiprināt dzimumu līdztiesības stratēģiju, norādot, cik šie jautājumi ir būtiski attiecībā ar jūsu kompetenci esošiem jautājumiem. Tālāk ir iespējams pieņemt iniciatīvas ziņojumus par uh, dzimumu līdztiesības aspektu, piemēram, ar nosaukumu sievietes, starptaut, sievietes lomu starptautiskajā tirdzniecībā. Treškārt, vienmēr ir iespējams padziļināt sadarbību ar citām komitejām, lai veidotu sinerģiju dzimumu līdztiesības jomā. Un ceturtais punkts, kas arī ļoti būtisks, ir izmantot to pieredzi, kas ir pieejama parlamentā, ir mums daži ļoti labi speciālisti šai jomā, un tādēļ esmu jums arī ļoti pateicīgs par to, ka jūs vēlaties uzklausīt manus ieteikumus šai jomā. Tālāk, eh, raugoties nākotnē. Es gribu norādīt, ka novembrī tika pieņemta rezolūcija par eh, dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanu eh, parlamentārajā darbā kurā ir norādīts, ka jāmainā parlamenta struktūras, lai nodrošinātu to, ka visā mūsu politiskajā darbā atspoguļojas arī dzimumu līdztiesības jautājumi. Rezolūcijā ir norādīts, ka dzimumu līdztiesības komitejai ir uh, tiesības iesniegt grozījumus citām komitejām. Un jāsaka, esmu ļoti priecīgs par to, ka man šāda iespēja ir. Tomēr es eh, domāju, ka mēs varētu panākt šo jautājumu integrēšanu arī bez eh, dzimumu līdztiesības komitejas iejaukšanās, ka komitejas pašas sagatavos uh, šādus grozījumus jau no paša sākuma un ka manai komitejai nebūs šai procesā jāiejaucās. Lielas paldies par šo iespēju uzstāties. Lielas paldies par eh, jūsu ievadvārdiem. Tagad eh, došu vārdu kolēģiem uzdot jautājumus. Vēlētos jums pavēstīt, ka Šajā komitejā ir 31 pilntiesīgs loceklis. Tikai septiņi no šiem locekļiem ir sievietes, un nevien, neviens no šiem locekļiem nepiedalās šajā sanāksmē. Tas nozīmē, ka mēs tā īsti nevaram uh, runāt, ka šī komiteja īsteno sieviešu līdzdalību ziņojumu sastādīšanā. Es nezinu, vai tas pietiekami labi atspoguļo dzimumu līdzsvaru visā parlamentā. Kāda ir šī statistika? Vai ir eh, kāds jautājums, vai arī kādas piezīmes vai komentāri? Šulce kungs, Helmuts Šolts. Lielas paldies, priekšādētāji! Vēlētos jūs sveikt mūsu komitejā. Uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Šeit ir runa par dzimumu līdztiesības horizontālo pieju. Ļoti bieži mēs runājam par dzimumu līdztiesību, par dzimumu jautājumiem, taču tad, kad ir runa par ekoloģiskiem jautājumiem, arī tas ir jātaino e, šajā jautājumā, ir jāsaskaņo visi, visas politikas jomas. Tirzniecības ģenerāldirektorātā bieži viena var saskarties ar situāciju, ka tiek izdarīts spiediens no uzņēmējdarbības pasaules. Tāpēc ir jādomā par tirzniecības rezultātiem, par sieviešu dzīves apstākļiem valstīs, ar kurām mēs organizējam tirzniecību. Esmu iepazinies ar procedūrām sieviešu komitejā attiecībā uz uh, grozījumu iesniegšanu par citiem ziņojumiem. Gribētu dzirdēt, uh, kāda ir jūsu pieredze un kāds ir jūsu viedoklis par situāciju citās komitejās, kurās ir uh, šāda pieeja. Tātad jūs runājāt par vispārējo pieeju, bet kāda ir reālā pieredze? Atklāti sakot, ja runa par mūsu ziņojumiem, tad uz to netiek izdarīts galvenais spiediens. Mēs nevienmēr domājam par to, kā mūsu darbs ietekmē sieviešu situāciju vai dzimumu līdztiesību vai bērnus. Tātad precīzāk, ko jūs sagaidāt no komitejas, no vadošās komitejas vai arī eh, no citām komitejām, kas eh, strādā pie jūs interesējošiem jautājumiem? Došu vārdu vēl uh, citiem kolēģiem, lai viņi uzdotu jautājumus, pēc tam došu vārdu mūsu kolēģim. Ir jāsaka, ka jau ir sniegtas atbildes uz ļoti um, plašu aptaujas lapu, ko uh, sagatavojusi sieviešu komiteja. Mūsu vicepriekšēdētāja Muskardīnī kundze ir atbildīga par uh, šo mūsu darba virzienu uh, INTA komitejā. Gustafson kungs, lūdzu. Paldies par uzdoto jautājumu. Ja pareizi jūs sapratu, tad eh, jūs gribējāt dzirdēt, kāda ir manā personīgā pieredze nodrošinot eh, dzimumu līdztiesību grozījumu iesniegšanā. Atklāt sakot, nedomāju, ka tas būtu pareizais darba veids. Tad, kad mēs lasām priekšlikumus mūsu komitejā, kas ir ienākuši no jūsu komitejas, piemēram, vai arī no citām komitejām, tad itin bieži mums ir jāsaka, ka šeit trūkst dzimumlīdztiesības perspektīvas. Taču bieži vien mums trūkst zināšanu par jūsu komitejas kompetenci esošiem jautājumiem, lai mēs saprastu, kā tie var ietekmēt dzimumu līdztiesību pasaulē. Uh, Mums ir vajadzīgas zināšanas un arī pieredzes apmaiņa. Itin bieži, kad mēs saņemam grozījumus, mums šķiet, ka varbūt ideja laba, bet formulējums ir mazliet dīvains vai nepareizs. Un tieši tāpēc šie grozījumi neko nepanāk. Jūs taču labi pārzinat savu jomu, Mēs strādājam tikai pie dzimumu līdztiesības jautājumiem. Būtu ļoti labi, ja jūs paši iesniegtu grozīmus par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Bieži vien mēs darbojamies kā tāds eh, plāksteris, mēs eh, cenšamies eh, darīt visu, kas ir mūsu spēkos, taču mums nav konkrētu specifisku zināšanu par jūsu jautājumiem. Ir grūti izstrādāt stratēģiju, ka strādāt pie šādiem jautājumiem. Mēs nezinām, cik tieši dzimuma līdztiesības jautājumi ietekmē jūsu komitejas darbu. Tad, kad ir runa par uh, dzimumu līdztiesību, bieži vien uh, cilvēki domā, ka tā ir tāda sieviešu lieta un sievietēm ar to vajadzētu notarpoties. Šeit nav runa par sieviešu tiesībām. Šeit ir runa par līdztiesību, par cilvēktiesībām un demokrātiju jebkuri citi jautājumi, kuri runa par cilvēktiesībām un demokrātiju, attiecas gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem vienlīdzīgi. Vajadzētu uzsvērt, ka šis nav kaut kāds blakus jautājums, tas ir cilvēktiesību jautājums. Tagad atgriezīšos pie apvienotajām nācijām. Amendments eh, utan att ni själva hade med det er perspektivet. Pie Amerikas Savienotajām valstīm. Es nedomāju, ka sieviešu komitejai vajadzētu sākt strādāt pie šiem grozījumiem. Protams, esmu iedziļinājies šajos jautājumos jau vesels 20 gadus. Tieši tāpēc jāsaka, ka sākumā man bija ļoti grūti saprast, kā e, dzimu līdztiesību attiecināt uz visiem šiem punktiem. Taču gadu gaitā esmu atklājis, ka e, šie jautājumi tomēr ir atrisināmi. Daudz labāk būtu, ja jūs iesniegtu šādus grozījumus, jo jūs labāk pārzinat savā kompetencē esošos jautājumus. Vēl kāds jautājums? Lielas paldies, Kustosona kungs, ka jūs esat šodien ieradies pie mums. Es gribētu pacelt kādu tematu, kas ne, neatiecas tieši uz ārējo tirdzniecību. Vēlreiz atkārtošu, jā, ka eh, šīs temats neatiecas tikai uz ārējo tirdzniecību taču mūs eh, ļoti priecē tas, ka jūsu komiteja ļoti cītīgi strādā pie sieviešu līdztiesības jautājumiem. Taču ir jāatcerās arī, ka dažās jomās eh, nedaudz eh, tiek pārkāptas vīriešu tiesības. Tāpēc es gribētu jautāt, vai jūs domājat arī par jaunu vīriešu Eh, tiesību pārkāpšanas zināmās jomās, jo ir jāatcerās, ka uh, pastāv statistika un ir redzams, ka, piemēram, Vācijā uh, bieži vien sievietes daudz vairāk pabeidz skolu ar diplomu nekā uh, vīrieši. Un līdz ar to vairākās profesijās ir daudz vairāk sieviešu absolventu nekā vīriešu. Tāpat arī ir jādomā par to, kā tas ietekmē ekonomiskās attiecības, kā tas ietekmē uh, ekonomiku konkrētās valstīs. Vai jūs esat domājuši par šiem jautājumiem? Un es būtu ļoti uh, pateicīgs, ja šis jautājums vairāk parādītos mūsu redzeslokā. Vai jūs e, varētu atbildēt uz šiem jautājumiem? Pēdējais bija īpaši interesants. Jā, protams. Varētu vēlreiz atkārtot uh, iepriekš izteikto komentāru, kuras teicu, ka līdziesības jautājumi nav tikai sieviešu jautājumi. Mēs cenšamies nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus gan vīriešiem, gan sievietēm. Galu galā abiem dzimumiem ir vienādas tiesības pārstāvēt sevi sabiedrībā. Tieši tāpēc mums ir jāpievērš uzmanība dažādiem jautājumiem. Protams, skolas absolvēšana ir ļoti būtisks jautājums. Šī problēma pastāv gan jūsu valstī, gan arī manējā, gan arī citās. E, puišiem skolā bieži vien sekmēs veicas daudz sliktāk nekā meitenēm. Tiklīdz mēs saskatām kādu netaisnību, kādu nevienlīdzību, neskatoties par, uz to, vai te runa par vīriešiem vai sievietēm, uh, Tad, kad mēs runājam par šādām problēmām, tad uh, ir jāatzīst, ka uh, lielākā problēma nav tā, ka uh, vīrieši tiesības tiktu pārkāptas. Tomēr lielākoties tieši sieviešu tiesības tiek vairāk pārkāptas. Protams, mums ir jāstrādā vairāk pie sieviešu tiesībām, un līdz ar to tas aizņem arī lielāko daļu mūsu laika. Es nepārstāvu šeit sieviešu komiteju, es pārstāvu dzimumu līdztiesības komiteju. Tātad atkārtošu to angliski. Nepārstāvu sieviešu komiteju, pārstāvu dzimumu līdztiesības komiteju. Tieši tāpēc es vēlētos vēlreiz to uzsvērt. Jā, bet nosaukumā tomēr ir FEM, tātad sieviešu komiteja. Paldies par sniegto atbildi. Well, Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Tagad uh, pāriesim pie sestā darba kārtības punkta. Gribu jums atgādināt, ka lūk, tie ir mūsu darba kārtības jautājumi. No nu, 35. punktā būs balsojums. Tātad sastais darba kārtības punkts. Grozījuma izdarīšana padomas regulā par olīveļas un citu lauksaimniecības produktu importu no Turcijas. lai pieskaņotu tos deleģētajām un izcinošanas pilnvarām. Es pats esmu referents. Jūsu priekšā ir ziņojuma projekts, un tātad šeit apsveram šo ziņojuma projektu. Pieļaujiet man jums pastāstīt, ko esmu padarījis un ko lieku jums priekšā. kā jūs zinat, tad mēs strādājam pie trijām padomus regulām. Kā jau teicu, ziņojums ir jūsu priekšā, nu tad es varētu dot vārdu jeb, jebkuram, kas vēlētos izteikt komentārus, varbūt kādas iebildumus, kādas piezīmes par šo man ziņojumu. You might be willing to make? Nu, varbūt, jā, varbūt varat izteikties. Varbūt kāds vēlas tomēr izteikties, diskusijās piedalīties. Let's listen to the commission and the com Labi, tad uzklausīsim komisijas pārstāvi. Komisija šeit pārstāvi Normāla Marīna, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Tepat vien esmu. Paldies par šo ziņojumu. Izteikšos pavisam īsi. Komisija nevar piekrist pirmajam, trešajam un septītajam grozījumam. Tāpēc, ka tie neatbalst, neatbilst kopējai izpratnē. Par pirmo un trešo grozījumu runājot, mēs uzskatām, ka standarta apsvērumi kopēji, saskaņā ar kopēju izpratni par situāciju un tas ir ceturtais punkts, būtu, ja, tos nevajadzētu mainīt. Un par septīto grozījumu runājot, mēs vēlētos, ka šeit tiktu minēts parastais standarta laiks iebildumu iesniegšanai, kas ir divi mēneši un nevis četri mēneši. Lūdzu, tāda ir komisijas nostāja. Jā, paldies, priekšsādātājs turpina, vai ir vēl kādi komentāri? Grozījuma ieslēgšanas termiņš ir 1. jūnijas, pusdienas laiks, 12. Un, jā, es eh, vēl grasos pieņemt vēl arī vairākus grozījumus un tam, iesniegt vairākus grozījumus un tam līdzīgi. Pārējām tālāk pie septītā darba kārtības punkta. Lūk, atkal tas ir likumdošanas projekts. Grozījuma izdarīšana padomus regulā kas pieņemta 24. gadā, kur runājam par atsevišķu tarifu kvotu um, pasākumiem augstākā labuma lielobu gaļai, cūgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzugrādu maisījumiem, klijām, acījām un pārējiem atlikumiem. Arī šajā gadījumā pats vien esmu referents. and I offer the merits of my draft report. Nu, lūk, jūs priekšā ir arī mans ziņojuma projekts, vai ne tā? Došu vārdu visiem, kas vēlas izteikties par šo ziņojumu, ja ir kādi komentāri, lūdzu, vai iebildumi varbūt. Šķiet, ka nē, tādu nav. ēnu referenti nav klāt, diemžēl, tieši tāpat kā iepriekšā ziņojuma gadījumā. Nu, ka arī komisija vērt, jā, paldies, saka komisijas pārstāve. Paldies par šo ziņojumu. Un tieši tādu pašu iemeslu dēļ kā iepriekš, eh, lūk, atkal nevaram piekrist pirmajam un piektajam grozījumam. Paldies! Priekšsēdētājs nav ieslēdzis mikrofonu. Jā, tātad nākamais jautājums, astotais darba kārtības punkts, referents Jelnerkungs nav klāt, tāpēc pāriesim uzreiz pie nākamā, pie devītā darba kārtības punkta. Makrofinansiālā palīdzība Kirgistānai. Arī šajā gadījumā pats esmu referents. Tas ir likumdošanas projekts, taču tāpat kā iepriekšējie ziņojuma projekts jau atkal ir jūsu priekšā. Negrasos jūs šeit garlaikot ar satura atkārtošanu. Tas ir svarīgs politisks jautājums, un tas lielākoties ir tieši ar komitoloģiju Nu, es domāju, ka komisija acīm redzot šeit būs kāds iebildums, bet pirms dot vārdu komisijas pārstāvjiem, gribu dot vārdu komitejas deputātiem. Vai ir kādi komentāri, iebildumi? Nē, nav. Nu, tad tādā gadījumā došu vārdu komisijas pārstāvim. Viņš nu pat ir ieradies un to ieņems vietu. Sorry for the anticipation, you are right, actually. Atvainojos, mēs jāsam mazliet aizteigušies eh, notikumiem pa priekšu. Jā, es saprotu, ka jūs ierodaties tikai tagad, bija paredzēts šo jautājumu skatīt eh, nedaudz vēlāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Atvainojos, ka esmu nedaudz aizkavējies. Tas tāpēc, ka esat tik efektīvi vadījis šo sēdi, ka, lūk, jau esat nonākuši līdz šim darba kārtības punktam. Priekšlikums, kas ir no mūsu puses nācis, ir ļoti svarīgs. Esam nonākuši politiskā krīzē, kas, lūk, ir eh, skārusi Kirgiziju 2010. gadā. Un eh, pēc tam vēl arī vērojam vairāk notikumi, Un viss tas kombinācijā uh, ar globālo ekonomikas krīzi šī valsts sastapās ar ārkārtīgi būtiskām ekonomiska rakstura problēmām un tai vajadzīga palīdzība. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, tomēr Kirgīzija uzsāka demokrātiskas reformas, apstiprināja jaunu konstitūciju, tika noturētas brīvas parlamentārās vēlēšanas, tāpat arī prezidenta vēlēšanas pagājušajā gadā. Un tāpēc visu šo iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka mums vajadzētu šo valstu atbalstīt. palīdzot tai ekonomiski stabilizēties, palīdzēt viņiem veidot tālāk demokrātiju un izvairīties no jebkāda veida etniska rakstura mm, konfliktiem. 2016. gada jūlijā notika konferences, tur pie šādiem secinājumiem nonācām. Komisija saņēma pieprasījumu pēc makrofinanciālās palīdzības, un pēc tam, kad Starptautiskais valūtas fonds vienojās par programmu, kas attiecinām uz šo valsti, mēs ierosinājām piedāvāt makrofinanciālo atbalstu kopā 20 uh, miljonu apmērā šķiet. Jūsu ziņojumā priekšsēdētāji, jūs ierosināt svītrot pamatojumu konsultatīvai procedūrai 18. punktā. Pat par sevi tas nebūtu problemātiski, jo gan parlaments, gan komisija taču ir vienojušies par to, ka konsultatīvai procedūrai ir jāto piemērotai. Bet galvenais punkts, kas ar to tomēr ir saistīts, ir fakts, ka pastāv domstarpības starp parlamentu un padomi par to, vai vajadzētu veidot konsultatīvu komiteju vai pārbaudas procedūru būtu piemērojama šāda veida uh, Eh, sapratnes memorandiem un to pieņemšanas eh, gaitai. Un tāpēc, eh, kā jūs zinat, šāda veida procedūras tiek izmantotas visām SVF, starptautiskā valūtas fonda procedūram. Tas, tā bija attiecoties uz Grūziju, toreiz arī komisija jau janvārī 2011. gadā izstrādāja priekšlikumu un komitoloģijas jautājums arī šajā failā joprojām nav atrisināts. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi būtu rast ātru procedurālu risinājumu, lai netiktu nobloķēta tālāk SVF piedāvājumi. Bet, nu, ja redzam, kāds ir eh, viss šis globālais eh, pasākums, ja redzam, kāda ietekme bija arābu pavasarim, lūk, mūsu dienvidu kaimiņu kontekstā, tad paredzam, ka būs pieprasījuma pēc makrofinanciālās palīdzības arī no Ēģiptes, apmēram 500 miljonu apmēram. Mēs arī šajā gadījumā gatavojam priekšlikumu, sadarbojamies ar varas iestādēm un domājam, ka šis priekšlikums varētu tikt pieņems tikko tiks apstiprināts starptautiskā valūtas eh, fonda priekšlikums. Un tas, protams, viss ir nedaudz aizkavējies, ņemot vērā politisko situāciju Eģiptē šobrīd. Bet atgriežoties pie Kirgīzijas komisija, būtu ļoti priecīgi, ja parlaments varētu pēc pēc pēc ātrāk pārunāt ar padomi, tātad par nepieciešamību pienāt konsultatīvo vai pārbaudas procedūru. Mēs varam to apspriest gan šī konkrētā ziņojuma ietvaros, uh, Kirgistānas gadījumā vai runājot par Gruziju, bet jebkurā gadījumā risi, risinājums tik un tā būtu pagaidu risinājums pēc savas dabas. Un ilgtermiņa risinājums tiktu meklēts pamati ietvars, tātad ietvara regulas kontekstā. Bet šajā gadījumā vēlamies pēc iespējas ātrāk tomēr līdz, nonākt pie risinājuma, lai varētu sniegt makrofinanciālo palīdzību valstīm, kas ir pietuvināts Eiropas Savienībā un kas to ir pelnījušas. Paldies, saka priekšādātājs. Es kā priekšsēdētājs saprotu, cik ļoti steidzams ir šis jautājums, bet tomēr nevaram piekāpties šai ļoti būtiskā jautājumā par komitoloģiju. Un visu sarežģa vēl tas, atgādināšu jums, ka ietver regulā referents Kazakungs pieprasīs šīs komitejas, ar šīs komitejas atbalstu ir ierosinājis īstenošanas aktu vietā izmantot deleģētos aktus saprašanās memorandiem. Tāpēc šis jautājums nav vienkāršs. Nu, redzēsim, ko varam darīt lietas labā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 1. jūnijas, 2012. dienā. Uh, yes, I did. No comments. Well, uh, cannot come back to. Nevaram vēl atgriezties pie astotā darba kārtības punkta, jo Fjellner kungs vēl nav ieradies. So, what should we do? proceed to the, to the next one, which is the trade agreement with Colombia. Let's move to item 10. 10. Tad pāriesim tālāk pie desmitā darba kārtības jautājuma. Uh, Tātad Eiropas Savienības tirniecības nolīgums ar Kolumbiju un Pēru. Lūk, konsultatīvā procedūra mūsu referents ir Mario Davids no Tautas partijas. Viņa rekomendācija ir jūsu dokumentos. Un došu vārdu referentam. Lūdzu, Mario Davida kungs. Paldies priekšsādātāji. Domāju, ka var izteikties pavisam īsi, jo par šo jautājumu jau esam sprieduši. Balsojums būs šo pēcpusdienu, un uh, tā ir tāda kā rezolūcija starp rezolūcijām par šo tēmu. Un domāju, ka diskusijās esam lielākoties jau apsprieduši visas tēmas, kas mums radīja bāžas un ko vēlamies atrisināt šobrīd. Gribu jums atgādināt, ka oficiāli lai gan šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par to, vai parlaments dos priekš, eh, piekrišanu, nevar nolikt to, ka parlaments vēl nav saņēmis nekādas ziņas no padomas par eh, to, ka lūk, eh, kaut kas te, ka, ka šis nolīgums tiks parakstīts, un, kā zināms, to grasās parakstīt jau mēnešu beigās. Padomas šķiet Um, nevēlas ņemt mūsu vērā. Balsojums būs, kā jau teicu, pēcpusdienā, pēc tam būs balsojums plenāra sēdē Strasbūrā, un mēs esam parādījuši to, ka esam satraukušies par to, ka varētu manipulēt ar šo brīvo ekonomisku tirniecības zonu. Gal galā mūs uztrauc tādi jautājumi kā cilvēktiesības, iekšēja drošība un tā tālāk tā joprojām. Un visi šie jautājumi, protams, atspoguļos arī manā paskaidrojumā. Uh, pie šīs rezolūcijas. Jūs jau priekšādā nebūsiet pārsteigts, ja beigu beigās es tomēr lūkšu parlamentu izteikt piekrišanu, tātad dot jāvārdu šim tirniecības nolīgumam. Kā jūs zinat, tad Langenkungs un es, Langeskungs un es, mēs divi tā sagatavojam šo ziņojumu, strādājam pie diviem, abiem ziņojumiem, kas saistīti ar šo jautājumu. Un rīt grasamies abi doties uz Kolumbiju un Peru, un ja jūs piekristu kolēģi, un Langskungs katrā ziņā piekrīt, tad mēs labprāt šo šovakar apstiprināto ceram ziņojumu likt viņiem arī priekšā. Un tāpēc mēs vēlamies, lai varbūt viņu reakcijas apspriešanu mēs varētu ies, ieplānot mūsu nākamajā komitejas sanāksmē. Jā, lūk, Langas kungs, tagad jūs. Paldies priekšādātāji. Jā, nu dien. Kā jau Davida kungs nu pats teica. Kad runājam par šiem pavadošiem dokumentiem, kas attiec uz tirniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru, joprojām, protams, ir vairākas precizējumi, kas vajadzīgi. Un mūsu grupa lielāku uzsvaru liek uz šiem precizējumiem nekā varbūt citas grupas. Mēs vēlamies, lai te būtu ļoti skaidri viss pateikts. Mums ir jāuzsver tas, cik pozitīvi šāda veida nolīgums ietekmētu Kolumbiju un Peru, cik daudz tas varētu palīdzēt iedzīvotājiem, kas dzīvo šajās valstīs. Un tieši tāpēc ir labi, ka kopā ar valdību vadītājiem un par šo valstu parlamentiem mēs varētu izstrādāt ceļu karti, kas tad arī attiecīgi iekļautu mūsu bažas. Tas būtu tāds kā priekšnosacījums šāda veida nolīguma slēgšanai, ja vēlam, ja šīs valstis vēlas noslēgt šādus tirdzniecības nolīgumus. Tāpēc domāju lieliski, ka varam vienoties par šādu ceļu uz priekšu, jā, un varam meklēt labākus, interesantākus risinājumus, kuros tad attiecīgi būtu spogļotos arī mūsu raizes. Tā, lai mēs varam ar šiem partneriem valdībām parlamentā šajās valstīs apspriest minētos jautājumus un varbūt tad nākt klajā ar kaut kādu kopēju nostāju, nonākt pie vienošanās, kas attiec uz konkrēto ziņojumu. Tad tajā veiktie konstatējumi un secinājumi, ko izstrādājam mēs kopā ar Davidu kungu eh, un par ko šeit spriežam, ir ārkārtīgi nozīmīga. Un pēc tam, attiecīgi, arī drošības klauzulu regulu mēs varētu mainīt, tātad šo drošības nosīmu regulu varētu mainīt un um, tirniecības nolīgumu apspriest pavisam detalizēti. Tāpēc domāju ļoti labi, ka esam spējuši nonākt tik tālu, lūk, līdz vienošanās punktam. Paldies, Šauca kungs tālāk. Nu, go. Paldies priekšādātā. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentiem. Nu, es viņi jau, nu, jau vairāk kā mēnesi ļoti čakli sadarbojas. Ir bijusi tāda ļoti intensīva viedokļa apmaiņa par privās irniecības nolīgumiem, tātad šo tirzniecības pīlāru asociācijas nolīgumā, nu tā to varētu teikt. Nu, kamēr vien mēs par to runājam, tad šķiet, ka mēs jau esam jā, ļoti būtiski iesaistīšies šī no, nolīguma pārbaudē. Un paldies, ka jūs mums arī atgādinājāt gal galā, ka mēs taču pavisam oficiāli, oficiāli mēs šīs diskusijas pat nesam sākuši it kā. Un tas savukārt liecina, ka minētajam nolīgumam būs ļoti nopietni ietekmi mūsu turpmākajām nākotnes tirniecības attiecībām ar Latīņamerikas valstīm pieredze ir diezgan līdzīga ar Centrāla Amerikas nolīgumiem, valstu nolīgumiem, un visi šie jautājumi, par ko nu pat runāja La Langas kungs, cilvēktiesības, tātad vispārīgie aspekti, aspekti šajos nolīgumos jau ir apspriesti. Galgā esam runājuši par ekoloģisku raksturu jautājumiem, vidas aizsardzību par to, kā šie nolīgumi ietekmēs vietējās ciltis. Un priecājos, ka šeit ir arī vēstniecības pārstāvi kas eh, gal galā sekoši līdzi šai viedokļa apmaiņai komitejā, pievēršoties pavisam konkrētiem aspektiem, bet gribu pievērsties trim punktiem, kas pēdējo uzklausīšanu la laikā parādījās kā aktuāli. Uzklausījām ļoti daudz pārstāvis, kas runāja par to, kā šie nolīgumi ietekmēs, piemēram, nabadzīgākos ļaudis vidi abās šajās valstīs. Ir tīpaši ņemot vērā kalnrūpniecību. Un mēs redzam, ka ietekmes novērtējuma rezultāti ir saņemti un uzskatām, ka privās tirdzniecības nolīgumam būs ļoti nopietna ietekme. Gan uz nabadzīgākajiem ļaudiem, gan uz vidi, Otrām kārtām, ko vēl vēlējos teikt, kalnrūpniecības nozīmes, nozars, no, nozīmes pieaugšana, protams, arī ir ļoti būtiski, ir jauns pētījums no komisijas, kas liecina, ka ir negatīva ietekme visiem šiem lauksaimniecības degvielu izstrādāšanai, biomasas izstrādāšanai, un tam būs ietekme uz vidi abās valstīs. Un tam, protams, savukārt ir saikne arī ar klimatu pārmaiņu apkarošanas jautājumiem. Nu, bijām taču samitā arī jau. un tas varētu būt kā tāds e, pārbaudījums tam, ko darīsim, lai, piemēram, arī turpmāk neļautu tirzniecības attiecībām pārmērīgi ietekmēt vidi. Un šajā gadījumā tas ir ārkārtīgi aktuāli. Tāpat uzskatām, ka finanšu liberalizē, liberalizēšana e, ir aktuāls jautājums. Esam par to runājuši arī pēdējā uh, ministriju konferencē PTO runājām par to, ka nepieciešama jauna pieeja pasaules finansē, finansē, finanšu sektoru jomā, ekonomikas sektoru kontekstā un domāju, ka tirniecības nolīgumā šķiet tomēr nav ņemta vērā pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze pietiekamā mērā. Mēs uzskatām, ka šā nolīguma rezultātā attiecības tomēr nebūs līdzsvarotas tās vairāk nāks par labu Eiropas Savienībai, un sarunas ir ilgušas pārāk ilgi ar interesēm pusēm, ar, un īpaši ar vecā režīma pārstāvjiem, pirms, eh, lūk, stājās pie, pie grožiem ķērās jaunās valdības pārstāvi. Un tāpēc šobrīd pārāk daudz saiknes ir tieši ar pagātni un nav šī skata uz nākotni. Visbeidzot, par cilvēktiesībām runājot. Vairāk kārt mums ir bijis viedokļu apmaiņa par šiem jautājumiem, un domāju joprojām, ka glāze tomēr ir pustukša un nevis puspilna, tātad vairāk cecos uz šo negatīvo vērtējumu. Nu, protams, ka tas varbūt arī šeit komitejā nav tāds viennozīmīgs jautājums. Plenārsēdē domāju arī par to būs daudz diskusiju, bet šai konkrētā gadījumā es tiešām ceru, ka šīs rezolūcijas palīdzību mums kā komitejai arī plenārsēdē izdosies vismaz nedaudz šo ceļu pavērst uz tādu pozitīvāku skatu, jo, protams, ka visi šie jautājumi, kas jārisina, ir ārkārtīgi sarežģīti un kompleksi. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Vajadzā priekšstādātais. No nu, komisijas, jā, Margarita Miklāņģelo vēl eh, pārstāv komisiju šeit. Um, I would just Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vēlējos izteikties pāris komentārus par tiem jautājumiem, uh, ko deputāti minēja. Pirmkārt par biodegvielu un otrām kārtām šis nolīgums attiecībā uz uh, biodegvielu. Gribu teikt, ka nolīgums šajā jomā ir pilnīgi neitrāls, jo biodegvielai ieviest iekļaušanai Eiropas Savienībā saskaņā ar GPS plus jau ir noteikts nulles tarifs un nolīgums neparedz nekādas izmaiņas šajomā. Nākošais jautājums - finanšu pakalpojumi. Mēs pieņemam uh, zināšanai deputātu komentārus. Uh, Un, protams, pēdējo gadu laikā pasaulē notikušas būtiskas pārmaiņas šajā nozarē, eh, ņemot vērā to, ka sarunas ar Kolumbiju ir eh, sākušās eh, par šo jautājumu 200, 2007. un 2008. gadā. Mums, protams, ir jāapzinās, kāds bija konteksts šīm sarunām mēs esam ņēmuši vērā Eiropas Savienības attiecīgās nozars un patērētāju intereses sarunu procesā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad atkal vārds uh, mūsu referentam uh, Mārio Dāvidam. Jā, pavisam īsi priekšsēdētāji vēlos pateikties Langas kungam, Šolca kungam un citiem ēnu referentiem, kas piedalījās darbā pie mana ziņojuma. Mums bija ļoti konstruktīvas diskusijas, pat ja dažkārt ideoloģiski mēs eh, nebijām vienas prātis, bet mums bija kopīgas svažas un rūpes. Jāsaka, ka man tagad ir tāda sapratne, ka parlaments ne tikai vēlas eh, pievērsties eh, jautājumiem tādiem kā cilvēktiesības, eh, darba tiesības, ilgspējīga attīstība. Par šiem jautājumiem domā arī abu minēto valstu valdības un administrācijas, un tādēļ mēs cenšamies šeit spērt lielu soli uz priekšu, un par to mēs arī uh, turmāko trīs dienu laikā vēl apspriedīsimies ar Langes kungu, un domāju, ka mēs varēsim piedāvāt risinājumus nākošajā diskusijā un kliedēt bažas, kas dažiem kolēģiem ir pamatoti radušās, un mēs varētu veikt lielu lēcienu uz priekšu šajā jautājumā. No otras puses gribu teikt, ka Eiropas uh, Savienība nevar atpalikt uh, šai jomā, jo nolīgums starp ASV un Kolumbiju jau ir stājies spēkā pirms divām nedēļām. Un uh, Jāsaka, dažos jautājumos mēs esam ieguvēji no tā, ka ASV ir mums aiztegušās priekšā, veidojot pamatu attiecībās ar Kolumbiju un Peru, un daudzas no mūsu prasībām jau ir iekļautas šai nolīgumā, jo viņi uzskata, ka arī tas nāk par labu uh, viņu pilsoņiem. Un uh, priekšsādātāja kungs, es gribēju prasīt, vai tiešām mums būs 4.30 šo pēcpusdienu balsojums, jo šeit darba kārtībā ir teikts tikai provizoriski tā. Jā, ziņojuma projekts ir izplatīts pirms uh, pavisam neilga laika, un padome vēl nav oficiāli pievērsusies šim jautājumam, jo lēmums ir jāpieņem oficiāli līdz 31. maijam. Tādēļ es nezinu, vai mēs varam uh, pievērsties grozījumu izskatīšanai šim uh, ziņojuma projektam vai ne. Es ierosinātu atlikt uh, šo jautājumu uz nākošo sanāksmi, jo uh, Eh, padome vēl nav oficiāli sākus to izskatīt, līdz ar to mēs atliksim grozījumu izskatīšanu līdz nākošai sanāksmei un cerēsim, ka padomu būs oficiāli vērstusies pie parlamenta ar lūgumu sniegt savu atzinumu. Tātad eh, mums būtu jāsaka jā vai nē uz šo padomas lūgumu. Tagad mūsu referents jau ierosina teikt jā, kaut arī mēs varētu varbūt teikt nē. Priekšsēdētājs, vai mēs e, varā, vai jūs apstiprināt, ka mēs tagad balsosim 4.30 šo pēcpusdienu pagaidu, tādā pagaidu variantā? Priekšsēdētājs. Jā, tā ir, un tagad pārējām uh, pie astotā darba kārtības punkta, bet referents uh, Fjellners joprojām nav zālē. Mēs esam tik ātri šorīt strādājuši, un uh, šie, šie iemesli arī ir skaidri. Mēs jau esam gandrīz vai vasaras atvaļinājumu gaidās, līdz ar to mums ir jāpasludina pārtraukums šī rīta sēdē. Līdz ar to atklātā sēdes daļa ir slēgta šorīt, un tagad es uh, ierosinu uh, koordinātāru sanāksmi pasteidzināt par 15 minūtēm, tātad tā, tā varētu sākties 11.15, nevis 11.30, kā parā uh, iepriekš ja paziņots, un lūdzu informējiet arī citus koordinātors, un ar pārējiem mēs tiekamies šo pēcpusdienu. Paldies!